Nākamā darba kārtības punkta padomas un komisijas paziņojums 2015. Eh, gada ziņojums par Melnkalni. Tagad došu vārdu padomas vārdā mm, Henis eh, Plashārtas kundzei vārdu. Jā, liels paldies priekšsādātāji, paldies eh, par pastāvīgo un konstruktīvo Eiropas parlamenta ieguldījumu Montenegro procesa iestāja Eiropas Savienībā pātrināšanu un tīpaši paldies uh, referentam Tānoka kungam. Iepriekš uh, ES un Melnkalnes attiecības ir bijušas pozitīvas un pagājušā gada ap, nogalē apstiprinātajos um, secinājumos padome apsveic panākto progresu, atzīmē, ka ir uh, panākts labs progress tiesiskumā un institūciju darbā. Padome ar gandarījumu arī atzīmē, ka Montenegro, uh, Melnkalna ir spēlējis pozitīvu lomu divpusējā sadarbībā un reģionālajā sadarbībā. Uh, Melnkalni tika slavēta arī par sadarbību ārpolitikas jautājumos, it īpaši par to, ka tā pilnībā pieskaņojusi savu politiku Eiropas Savienības ārpolitikas nostādnēm. Ir eh, skaidrs, ka divas eh, papildus eh, sarunu nodaļas varētu tikt atvērtas konferencē šī gada novembrī un līdz ar to būs atvērtas 22 sadaļas no 25. Mums vēlreiz ir jāuzsver tiesiskuma nozīme, kas ir Eiropas Savienības pamatvērtība un horizontāls bāžu jautājums paplašināšanās procesā. Kā pareizi tika norādīts, ir nepieciešams panākt tālāku progresu Melnkalnas iestāšanās sarunās, kas būs atkarīgs no progresa tiesiskuma jomā. Uh, ir nepieciešams, lai tieslietu sistēmas uzrādītu konkrētas rezultātas, uzrādot uh, pozitīvu pieredzi cīņā pret uh, organizēto noziedzību un korupciju. Melnkalnai ir jākoncentrējas uz efektīvu reformu īstenošanu, kas novestu pie um, salīdzinošo kritēriju izpildes. Mēs turpināsim uzraudzīt progresu šajā jomā. Uh, Padome piekrīt jūsu rezolūcijas projektā paustajā atziņai, ka Melnkalnē ir jāintensificē centieni garantēt uh, izteiksmes un mēdīju brīvību, jāturpina valsts pārvaldes reforma un jāstiprina institūciju neatkarība, kā arī jāuzlabo uzņēmēja darbības vide. Uh, Jūsu rezolūcijas projektā ir uh, minētas vairākas uh, citas bāžas, kas jārisina, un um, tās saskan ar um, komisijas progresa ziņojumu atziņām. Melnkalnē šogad ir gaidāmas vēlēšanas, un es gribēju uzsvērt, ka ir pilnībā nepieciešams īstenot uh, jauno vēlēšanu likumdošanu. Melnkalna šobrīd piedzīvo sarežģītu politisko situāciju, un tas varētu traucēt centienus veikt reformas. Tāpēc būtu nepieciešams atgādināt, ka visām partijām ir atbildība par iesaistīšanos konstruktīvā dialogā ar parlamentu, kas ir politisko diskusiju fórums. Te mēs paļaujamies uz valdības un opozīcijas sadarbību, lai arī atbilstu Melnkalnas iedzīvotāju gaidām, vērota politisko uzticību politiskiem procesam un valsts iestādēm. Ilgtspējīga un konstruktīva sadarbība ir būtiska, lai risinātu tos uzdevumus, par kuriem Melnkalna ir uzņemsies politisko atbildību un virzīt uz priekšu iestāšanās sārunas dialogs un uh, integratīva pieeja arī ir atzīmēta rezolūcijā, un es gribēju vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi, lai šīs vēstījums uh, sasniegtu Melnkalni. Šajā ziņā Eiropas uh, parlaments uh, ar savu darbu ir sniedzis uh, vērtīgu ieguldījumu uh, valsts stabilizācijā sadarbojoties ar Melnkalni parlamentārās sadarbības formātā. Noslēgumā gribēju teikt, ka mēs ceram redzēt Melnkalnē mm, progresa turpināšanos. Liels paldies! Tagad došu vārdu Eiropas komisijas vārdā komisāram Hānam. Priekšsādātāja. Ministres kundze, godāmie deputāti, paldies par jūsu ielūgumu apspriest parlamenta rezolūciju par Melnkalni. Arī es vēlējos izmantot šo iespēju un pateikties uh, Melnkalnes jautājuma referentam Tānuka kungam par uh, izsmeļošu rezolūcijas projektu. Šajā tekstā ir uh, ļoti labi atspoguļots. Uh, Vērtējums, kas parādījās komisijas 2015. Uh, gada ziņojumā par uh, Melnkalnu. Šis ir jubilejas gads, kad tika sākta sarunas ar Melnkalnu. Un šobrīd, kā to pieminēja ministre, mēs būsim atvēruši 22 sarunas sādaļas, no 25, no kurām divas ir provizoriski slēgtas. Kā jau jūs zināt, pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši pirmos rezultātus ilgspējīgu reformu veikšanā reformējot un dibinot uh, valsts pārvaldes institūcijas. Kā komisija norādīja savā novembra ziņojumā, tas, uh, tās vēl nav stāsta beigas. Diemžēl mūsu vērtējums ir tāds, ka reāls progress uh, Melnkalnē tiesiskuma jomā ir ierobežots. Tajā skaitā cīņā pret uh, korupciju un organizēto noziedzību. Un tas ir tas vēstījums, uh, kuru Komisija mm, Melnkalnē šodien vēsti arī Podgoricē, tiekoties sanāksmē par tiesiskumu jautājumos. Mēs uh, gribētu atgādināt, ka šī valsts ir saņēmusi uzņēmu, uzaicinājumu pievienoties NATO, bet vienlaikus uh, mēs esam arī savās sarunās pietuvējušies um, izšķirīgajām diskusijām par tiesiskumu ir nepieciešams, lai Melnkalnē būtu uzticama, uzticams partners 23. un 24. Uh, sadaļas kontekstā. Tas uh, nāk par labu ne tikai iestāšanās sārunām, juridiskā paļāvība, neatkarīgas uh, tiesas sistēmas veiksmīga funkcionēšana, efektīva valsts pārvalde un pamatiesības, uh, tajā skaitā īpašumtiesību ievērošana ir uh, nepieciešami ne tikai kā tiesiskuma kritēriji, bet tie ir nepieciešami arī, lai veicinātu izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju. Un, kā jau jūs zināt, tāpēc uh, mēs šeit dodam priekšroku runāšanai par iestāšanās procesu un nevis uh, par sarunām. Ja jūs zināt, ka tas ir smags un sarežģīts process, kad valsts vēlas iestāties ES. Ja Mēs sadarbojamies ar Melnkalnu, lai uzlabotu valsts konkurētspēju, mūsu ekonomiskā dialogas atvaros un uzmanību galvenokārt pievēršam sektoriālām reformām, izglītībai, darba tirgum un biznesa vidē. Citās uh, sarunas sadaļās mēs Melnkalnai sniedzam konsultācijas uh, par to, kas ir jādara, iztenojot uh, kritērijus un uh, šai valstī tas ir liels izaicinājums, ir tīpaši, ja runājam par pieskaņošanos Eiropas ekī eh, vides eh, un klimata pārmaiņu jomā, eh, kā arī citās jomās. Gribēju atgādināt, ka politiskais dialogs, kas tika uzsākts decembrī, 19. Decembrī, februārī bez vienošanās panākšanas tika iesaldēts jo starp politiskiem līderiem nav vienotības par uh, Mm, tādas valdības izveidi, kurai uzticētos vēlētāji, un tas ir būtiski, lai šis dialogs varētu turpināties. Šogad Melnkalnē notiks vietējā līmeņa un parlamenta vēlēšanas, tāpēc pilnā apjomā īstenot vēlēšanu tiesību aktus ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu ticamību šīm vēlēšanām. Tas ir Melnkalns politisko līderu uzdevums. Liels paldies par uzmanību! Paldies uh, Eiropas uh, komisā, uh, komisijas pārstāvjiem. Tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem, un pirmais runātājs būs referents Tānuka kungs. Trīs minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Politiski Melnkalnē 16. gads, 2016. gads ir ļoti svarīgs. Šobrīd ir nepieciešams ne tikai ievēlēt jaunu parlamentu, bet tas pats ir saistīts arī ar ļoti svarīgām sarunām. Uh, um, attiecībā uz iestāšanos NATO pēc tam, kad pagājuši gadu ir saņemts šāds aicinājums. Šobrīd jau 22 uh, sadaļas ir uzsāktas un atvērtas, un 2016. gadā ir paredzēts atvērt citas sadaļas, un progress ir gaidāms. Gan komisijas ziņojumā, gan arī rezolūcijā, kas ir pieņemta komitejā, ir teikts, ka joprojām ir uh, uh, jautājumi, kas ir saistīti ar korupciju, un organizēto noziedzību nav atrisināti, te pašā laikā ir arvien vairāk pozitīvu iezīmju, jo, piemēram, arī tas, ka ir izveidots un jau ar laiku sāks darboties īpaša prokurora birojas. Šajā gadā janvārī mēs varējām redzēt, ka arī valsts resursi tiek palielināti tā, lai varētu problemātiskos jautājumus risināt. Tomēr paliek vēl uh, zināmas problēmas attiecībā uz administratīvo institūciju kapacitāti, tāpēc, ka nepietiek līdzekļu. Mēs saprotam, ka ir arī daudzām citām valstīm problēmas ar uh, finansējumu, uh, tāpat kā Melnkalnē, bet uh, no Horvātijas un Slovenijas tiek saņemta arī palīdzība. Manuprāt, uh, Melnkalne ir ļoti uh, labs piemērs tam, kā tiek uh, ārlietu politika pieskaņot Eiropas Savienības kopēji ārlietu politikai. Ir joprojām daudzi neatrisināti jautājumi, bet te pašā laikā Melnkalne kopā ar Eiropas Savienību reaģēja uz Krievijas uh, uh, iebrukumu Krimā un bija gatava atbalstīt uh, sankcijas, un tas tiešām ir drosmīgs solis tiek runāts par to, ka būs referendums attiecībā uz NATO dalību, un mana nostāja ir tāda, ka es uzskatu, ka tā ir Melnkalnas iekšējā lieta, un mums nevajadzētu iejaukties, bet te pašā laikā saprotam, kādas šobrīd notiek diskusijas, un kā šīs diskusijas un šī situācija ietekmē situāciju Montenegrā. Kopumā varu teikt, ka esmu ļoti gandarīts ar rezolūciju, kas šobrīd sagatavot, un es ceru, ka mēs varēsim uh, pavisam drīz uh, vienoties uh, komitejā. Varam teikt, ka Melnkalne ir labs stāsts Rietum Balkānos, un vienīgais ir tas, protams, ka šobrīd ir, ir nopietna migrantu krīze, taču tieši Melnkalne tiek uzskatīta par stabilitātes bāku. Paldies, un tagad lūdzu Kovačeva kungs, jums ar vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, ministres kungs, priekšēdētāji. Vāru teikt, ka sadarbībā ar Tanoka kungu mums bija ļoti veiksmīga un tieši Melnkalni mēs esam vairāk kārt nosaukoši par veiksmes stāstu pēdējā mēnešu laikā. Mēs redzējām, ka, ka notiek arī vardarbība uz ielas, tāpēc, ka tiek atlaista valdība un pēc Pēc valdības atlaišanas opozīcija pieprasa pātrinātas vēlēšanas, un līdz ar to stabilitāte tiek apdraudēta. Un ir arvien vairāk balsu, ka būtu nepieciešams to pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Eiropas Savienības ārlietu politika Montenegro ir ļoti svarīga, un varam redzēt, ka šajā reģionā uh, Tā ir viena no valstīm, kas tik tiešām saskaņo savu ārlietu politiku ar Eiropas Savienības ārlietu politiku. Mēs nedrīkstam pieļaut to, lai trešo valstu interesēs ciestu cilvēki. Tagad lūdzu Andru Lakisa kungs, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Un mēs varam redzēt, ka šī valsts virzās uz Eiropas Savienību un pēdējo gadu laikā uh, ir panākt ļoti, das, ļoti daudz. 22 sadaļas ir atvērtas, divas pat jau ir aizvērtas. Un varam teikt, ka šobrīd esam sasnieguši kritisko e, punktu. Visticamāk vēlēšanas notiks jau šogad, un mēs ceram, ka, e, ka būs politisks rezultāts. Un pēdējo gadu laikā e, mēs varējām redzēt, ka atbalsts, politiskais atbalsts eksistē. Tajā pašā laikā uh, Dažos gadījumos ir konstatēts zināms nogurums attiecībā uz reformām, un mums ir jāsaprot, ka joprojām ir nepieciešams tieslietās, korupcijas apkarošana un organizētās noziedzības apkarošana joprojām ir jāstrādā, ir jābūt konkrētiem pasākumiem attiecībā uz uh, nodokļu nemaksāšanu, apka, nu, nemaksāšanas apkarošanu un uh, demokrātiskiem pasākumiem arī citās jomās. Esmu ļoti gandarīts ka arī par to, ka Melnkalna gribētu iestāties NATO. Un, protams, mēs neesam nekādā gadījumā pret, lai gan varbūt daži izsaka šo viedokli. Mēs uzskatām, ka iestāja NATO ir katras atsevišķas valsts personisks lēmums. Bet varam teikt, ka tomēr vairākie saistīti procesi var viens otru ietekmēt, uh, Tātad iestāja NATO un iestāja Eiropas Savienībā. Protams, NATO ir pavisam cita organizācija, ir pavisam citi mērķi mums un NATO. Un mēs nekādā gadījumā negribētu, lai tas kaut kādā ziņā apdraudētu Melnkalnes ceļu uz Eiropas Savienību. Lielas paldies, un tagad lūdzu Andru Lakisa kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, Vēlos apsveikt Tanaka kungu. Vēlos arī pateikties viņiem par ziņojumu. Manuprāt, ziņojums ir ļoti veiksmīgs, un situācija Montenegro ir atspoguļota parā, pareizi un precīzi. No sešām Rietumu Balkānu valstīm Mel Melkalne ir novērots vislielākais progress. Tā ir neliela valsts, taču Tā var ļoti pozitīvi ietekmēt visu reģionu, it sevišķi Kosovu un Bosniju Hercegovinu. Ziņojumā ir ļoti precīzi iekļauti visi vajadzīgie elementi, un es varu piekrist tam, ko teica komisārs Hāns, ka šobrīd ir pienācis izšķirīgs brīdis Melnkalnei Tagad ir brīdis, ka Melnkalna, kad Melnkalna var pierādīt, ka ir ļoti nopietni noskaņota un progress ir panākts un, un piemēram, tādos jautājumos kā cīņa pret korupci, korupciju, tiesiskums un minoritāšu tiesības, eh, Melnkalna strādā ļoti nopietni. Bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs Melnkalnē, ir vēlēšanas, ņemot vērā to, kāda ir šis valsts ilgcelsme, šī valsts ir ļoti sadalīta. Daudzos ir, ir diezgan daudzi valsts iedzīvotāji, kas vispār ir pret valsts pastāvēšanu. Un ja vēlēšanas tiešām notiks godīgi, tad, tad uh, uzvarēs politiskā partija, kura tik tiešām ievēlēs iedzīvotāju, un tad attiecīgi Melnkalnē būs cerība, un Eiropas Savienība būs gatava ar laiku to uzņemt. Tas viss būs iespējams, ja nebūs godīgi vēlēšana rezultātu. Tāpēc es aicinu komisiju ļoti rūpīgi uzraudzīt eh, vēlēšanas. Lūdzu, nākamais košo pirmī, kungs, viena minūte. Paldies! Mēs varam redzēt, ka Melnkalne ir paveikusi ļoti daudz, daudzos jautājumos, te pašā laikā joprojām ir eh, kritika Kā ziņojumā arī ir teikts, ka iestāšanās process tiek saistīts ar iestāju NATO. Mūsuprāt, pretēji tam, kas ir teikts ziņojumā, es uzskatu, ka šāds process Rietum Balkāns varētu vēl lielākā mērā uh, militarizēt un uh, arī laupīt stabilitāti. Un mēs arī konstatējam, ka Melnkalnē cilvēku viedokļi ir ļoti dažādi. Ir diezgan daudzi, kas neuzskata, ka būtu nepieciešams iestāties NATO. Mūsu grupā mēs esam pret privatizācijas politiku, kas šobrīd tiek veicināta iestājas procesā. Tas ir tādēļ, ka ekonomiskie modeļi, kas šobrīd tiek piedāvāti, negatīvi ietekmēs Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un tāpēc arī, kāpēc, lai mums būtu nepieciešamība uzspiest šādu politiku Eiropas Savienības kandidātu valstīm, mūsu mērķis ir atbalstīt valstis nopietno problēmu risināšanā. Mums ir nepieciešams stiprināt demokrātiju, tiesiskumu, cīņu pret korupciju un iedzīvotāju tiesību aizsardzību, arī preses brīvību. Paldies, tagad lūdzu Lunačaka kundze, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētē. Komisāra kungs, padomas prieks, prie, priekšsēdētē. Melnkalne tik tiešām ir veiksmes stāsts. Tā ir valsts, kur jau ilgāku laiku risinā iestājas sarunas, un mēs varam redzēt Tenaka kunga ziņojumā visus šos aspektus. Tenaka kungs paveicis lielisku darbu, viņš skaidri norādīja uz to, kas ir jāreformē masu mēdīju brīvība, Eh, tieslietu sistēmas brīvība, tiek runāts arī par minoritāšu tiesībām, piemēram, tiek runāts arī par to, ka um, minoritāšu tiesības arī tiek ievērotas. Un te pašā laikā šobrīd Melnkalnē ir ļoti kritiska situācija, tā ir politiskā krīze, un uh, mūsu uh, partija, partija kas ar, ar kuru mēs sadarbojamies Montenegro, šī partija uh, saka, ka ir ļoti svarīgi, lai visas partijas tiktu iekļautas pagaidu valdībā, un tad galu galā tas nodrošinās to, ka vēlēšanas būs patiesi godīgas, un ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji zinātu, ka viņu balss tiks uzklausīta un ieskaitīta, un ka tā būs viņu ievēlētā valdība. Grācie! Paldies! Priekšsēdētāji kungs! gribētu pateikties Tanaks kungam par to, kas ir izdarīts šajā ziņojumā. Viņam ir laba pieredze par šo valsti acīm redzot. Melnkale, man liekas, ir ļoti interesants Balkānu valsts piemērs, kas rāda, ka var veikt labu progresu pēdējos gados un noslēgt arī iestāšanās procesu. Protams, vēl daudz kas ir jādara, korupcijas apkarošanā, valsts pārvaldes sistēmas sakārtošanā. Taču tas ir raksturīgs ļoti daudzām valstīm šajā reģionā, kur ir liela politizēšana un partijām ir liela teikšana. Protams, arī jauniešu bezdarbs un bezdarbs kopumā var radīt raizes. Ziņojums tomēr ir pozitīvs sajā pieejā, sevišķi runājot par NATO. Es domāju par to, kādu iespēju tas atstās uz kaimiņu valstīm. Iespējams, ka tas var radīt arī iekšēji problēmu rašanos. Domāju, ka mums vajadzētu integrāciju veikt bez lielām pretrunām. Paldies! Jūsu paplašināšanās politika vienmēr sakūda rietumus pret uh, austrumiem. Katrā mm, gadījumā mēs uh, lēžamies lapās, nelis, nerisinot problēmas, piemēram, migrācijas ceļus, organizēto noziedzību Mānkalnē, kas ir uh, šo migrācijas plūsmu centrā. Uh, Jūsu austrumu politika ir pastāvīgs anšlus uh, tādām tautām, kuras uh, nav iepriekš pastāvējušas, bet um, NATO tās ir izdevīgas, uh, lai tās būtu pret Eiropu, pret Eiropas tautām. Un um, referendums, piemēram, Dānijā vai vienalga kur, Nīderlandē par Ukrainu. Uh, Ungārijas referendums, eh, nākotnē paredzamais uh, referendums par Lielbritānijas izstāšanos. Tā ir Eiropa, eh, bet un vienīgais, kas vēlas iestāties, ir Turcija, Kosova, Melnkalne, vēsturiskās, uh, demokrātiskās Eiropas valstis sev uzdod jautājumu, vai nav pienācis laiks no tās izstāties. Uh, jūsu organizētās noziedzības tīkli ir pārņēmuši kontroli, un Turcija jau ir pakļāvusi Eiropu. Un tas, tā ir visļaunākā nodevība. Paldies! Šis skundze nākošā. Paldies! Priekšsēdētājs skundze. Varu teikt, ka progress ir noticis, runājot par integrācijas jautājumiem, un mums noteikti jāatbalsta šis progress Melnkalnē. Arī ārlietās, aizsardzības jautājumos, kas tiek harmonizēts ar Eiropas Savienību. Taču vēl daudz, kas būtu jāpaveic citās jomās Lai gan valsts ir atvērusi 22 sadaļas sarunās, daudz kas tomēr ir jāpanāk. Daži, dažas lietas ir pieņemtas, daži grozījumi izdarīta likumdošanā, taču gribētu teikt, runājot par labām kaimiņa attiecībām, tur ir progress attiecībā uz Bosniju, Hercegovīnu. Taču attiecībā uz Horvātiju predlakas pussals jautājumā nav progresa. Vēl ir jautājumi arī par kompensācijām upuriem un uh, viņu radiniekiem saistībā ar koncentrācijas nometnēm kara laikā. Domāju, ka jāņem vērā arī minoritāšu vēlmes. Kopumā apsveicu šo ziņojumu, bet gribētu uzsvērt dažus specifiskos aspektus. Pitsels kungs. Paldies! Tereks kunga ziņojums ir ļoti aptverošs un labs dokuments. Melngala ir veikusi lielu progresu pēdējo gadu laikā, taču ir augsts korupcijas līmenis, ir jomas, kas ir atklātas, sarunātas 22. un 23. sadaļa, taču gribētu apsveikt Melnkali arī ar vēlmi pievienoties NATO. Es nāku no Horvātijas un būs ļoti labi, ka mums kaimiņos būs vēl kāda NATO valsts. Pirms 25 gadiem mēs bijām karstāvoklī, viņi veica uzbrukumu mums, un tagad mēs būsim sabiedrotie. Daudz kas tomēr vēl ir jāizdara, piemēram, kara kompensācijas arī multietniskais raksturs dažos reģionās ir jāsaglabā kā prioritāti. Melnkalnē tagad būs periods, kurā piemēroties Eiropas standartiem. Tāpēc mums ir nepieciešams atklāts dialogs ar sabiedrisko domu par šo reformu cenu. Šai valstī manuprāt, ir problēmas saskaņā starp partijām. Tomašits Skunce. Paldies! Melnkalne ir liela politiskā krīze un ir pārāk optimistiski pat labāk gaidīt, ka tā tiešām veiks reformas. Taču visvairāk mūs satrauc tas, ka tā necenšas uzlabot attiecības ar kaimiņiem, piemēram, robežu konflikts ar Horvātiju nav nobeigts, bet sākās jau naftas un gāzes ieguves izpēte. Tas viss lielā mērā novirzās par robežu, novirzās no sarunātiem jautājumiem. Uh, Horvātija nosūtījusi protesta vēstuli, jo Melnkalne iebilst pret uh, Horvātijas darbiem uh, šajā reģionā, bet 2002. gada protokolā taču tika nospraustas robežas. Tā var veikt naftas un gāzes atraņu izpētnes savās robežās, kas ir noteikts šai protokolā. Kučuka kungs, paldies! Hāna kungs, kolēģi, Melnkalne ir veiksmes stāsts runājot par reformām un ekonomisko stabilitāti. Progress ir labs arī visam reģionam, 22 sadaļas ir atvērts, tā skaitā 23. 24. sadaļa iekšlietas un tieslietas, divas sadaļas jau ir slēgtas, Šeit ir arī stabilitāte, un mēs par to varam apbrīnot šo valsti. Ārlietu politika, drošības politika ir saskaņota ar Eiropas Savienību, un ir loģiski, ka tā pievienosies NATO. Taču valstī ir arī savas atbildības sfēras cīņa pret korupciju, politiskā stabilitāte, arī minoritāšu tiesību aizstāvēšana un to garante, to lomas garantēšana politiskajā dzīvē. Paldies, Karverkungs! Paldies! Runājot par Eiropas drošību, jāsaka, ka Melnkalne ir devusi ļoti daudz. Lielā mērā tā aizsargāja rietumus pret Padomju Savienību savā laikā. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot šos pagātnes iegūmus. Tie ir NATO jautājumi, nevis Eiropas Savienības. Man, protams, ir šaubas par Melnkalnas pievienošanos NATO. Kopš klasnes laikiem Melnkalnē ir vislielākā krīze. Mēs nedrīkstam ignorēt Puķinu, bet mēs nedrīkstam arī veidot jaunu konfliktu. Ko tad Melnkalne var dot NATO militārā ziņā? NATO ir militāra savienība, un atšķirībā no Eiropas Savienības tā nav politiska savienība. Taču šai gadījumā, man liekas, notiek uh, politiskā pozēšana, kas ir pārmākusi militāro aspektu. Ferankungs. Dārgie kolēģi, mums ir vislielākā cieņa pret Melnkalnes tautu, kur 1992. Uh, uh, gadā uh, kura uzsāka cīņu pret Otomāņu impēriju un noved to līdz galam, bet uh, Ir um, ļoti žēl, ka tā atdalījās no savas brāļa tautas, no Serbijas. Un uh, papildus uh, tam mm, tā ir uh, ieguvusi neatkarību arī šī pseidovalsts Kosova. Bet Melnkalnē ir ļoti labas attiecības ar Krieviju. Un Un tā tagad ir lēmusi pievienoties šim, aps, šim strīdīgajam blokam NATO. Un to mēs cieši nosodām. Paldies! Paldies, Makālistē, kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms es vēlējos pateikties mūsu referentam Čārlzam Tānokam. Uh, Domāju, ka viņa rezolūcija ieskicēja reālu ainu par Melkans ceļu uz Eiropas Savienību. Un kā jau mēs uh, dzirdējām, ir uh, panākts progress uh, Eiropas akī īstenošanā. No 25 sadaļām atvērtas ir 22, divas jau ir provizoriski slēgtas. Un it īpaši es apsveicu Monte, uh, NATO lēmumu uh, aicināt Melnkalnu pievienoties uh, aliansē. Es ceru, ka sekos veiksmīgas iestāšanās sarunas. Kā ziņojumi par Sērbiju autors es gribēju uzsvērt, ka desmit gadus pēc uh, Melnkalnes neatkarības pasludināšanas uh, šīs valstis ir uzturējušas labas uh, attiec attiecības. Uh, 2015. gadā tika pārakstīts īpašs uh, divpusējais protokols, un Serbijas un uh, Melnkalnes iest, iestādes ir uzturējušas labu sadarbību. Tas ir labs piemērs, kā uh, uzturēt reģionālo sadarbību. Paldies, Batīnī kungs, pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsādātāji. Rezolūcija par uh, Melnkalni ir līdzsvarota un, manuprāt, tā nodrošina strateģisku progresu ceņā, ceļā uz pievienošanos. Tomēr tas ir delikāts jautājums. Melnkalna ir ielūgta pievienoties NATO, un es par to esmu nobežojies. Mēs uh, esam par to sagatavojuši arī grozījumu. Viena lieta ir iestāties Eiropas Savienībā, cita lieta iestāties NATO. Uh, Eiropas Savienība ir politiski, ekonomiska savienība, NATO savukārt ir militāra organizācija un nevajadzētu sajaukt šīs atšķirīgās koncepcijas. Tās ir atšķirīgas un tām ir jāpaliek um, atšķirīgām. Nu, kas notiks ar stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Krieviju? Viņi teiks, ka tas ir trojas zirgs. Un ja aizvien vairāk valstu pie tās robežām iestājas NATO. Nebūtu pareizi pieļaut uh, šādu situāciju. Mums nevajadzētu ļaut uh, vēzēties ar muskuļiem tādā reģionā, kurš ir tik problemātisks. Eiropai ir jāpastāv saviem principiem. Protams, ka Melnkalna mums ir ļoti svarīga. Mēs paļaujamies uz Balkānu atbalstu īsis apkarošanā arī. Uh, NATO mums ir ļoti svarīgi, bet uh, šīs uh, delikātās lietas ir jāņem vērā. Kukana kungs, paldies, dāmas un kungi, pateicoties Tānuka kungam, mums ir ļoti labs ziņojums. Es priecājos, ka tas uh, koncentrējas uz prioritātēm, piemēram, tieslietujumu, cīņu pret korupciju, bet arī tādām svarīgām lietām kā plašaziņas līdzekļu brīvība valstī. Uh, Melnkalna ir tālu pavirzīsies priekšu iestājas procesā un ir pelnījusi mūsu atbalstu. Es domāju, ka to ir nepieciešams atzīmēt ar eh, to sarunu sadaļu slēgšanu, par kurām sarunas ir pabeigtas. Mēs vēlētos eh, vērtēt Melnkalnes pievienošanās procesu plašākā reģionālā kontekstā. Mēs augstu novērtējam tās pro progresīvu un strateģisko lomu reģionā un uh, politikas pieskaņošana ES ārējai politikai. Melnkalnē tāpat kā citā šī reģiona valstīs ir politiskas cīņas starp valdību un opozīciju, bet ir svarīgi politiķiem atgādināt, ka šīs cīņas ir jāizcīna parlamentā un jāizvairās no vārdarbības uz ielām. Paldies, Džentilis kundze, vienu minūti. Es uh, esmu nedaudz apmulsusi. Ja mēs sakām, ka šis stabilizācijas nolīgums ir bijis tik pozitīvs, ir jādara viss, lai nākamajās vēlēšanās mm, process būtu konstruktīvs un te būtu nepieciešams priekšplānā izvirzīt darba ņēmēju aizsardzību un tiesības ir nepieciešama drošība darba vietās, darba ņēmēja sociālā aizsardzība šajā valstī un saistībā ar minoritāšu aizsardzību. Arī te man ir jāpauž bāžas. Tas attiec gan uz reliģiskajām, gan citām minoritātēm. Pēdējā rekomendācija, kas uh, būtu jāpauž par sieviešu iesaistīšanu darba tirgu un politikā tā nav pietiekama. Liels paldies, Plenkoviča kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos apsveikt kolēģi Tānuku par šī ziņojuma sagatavošanu. Ir skaidrs, ka Melnkalne no visām Rietumbalkānu valstīm sarunās ir pavirzījusies Eh, uz priekšu vis tālāk ar 22 atvērtām sarunu sadaļām, un divas jau ir slēgtas. Nu, tagad ir laiks atvērt sarunas, sarunu sadaļas 23 un 24, kas um, saistās ar tiesiskumu un korupcijas apkarošanu. Es ceru, ka partijām izdosies panākt uh, vienprātību Eiropas uh, par integrāciju Eiropā un panākt progresu. Melnkalns iestāšanās NATO būs papildus uh, stabilizējošs faktors. Mēs sagaidām, ka Melnkalna ievēros minoritāšu tiesības, ir tīpaši horvātu minoritāti. Un uh, cerams, ka šī bijusī Dienvidslāvijas republika sodīs kara noziedzniekus. Gīles kundze vien, vienu minūti. Paldies priekšsādātājiem ministri, komisāri. Melnkalna ir labs piemērs eh, tam, kā es varu veicināt pozitīvas reformas trešajās valstīs, izmantojot savu kolektīvo svāru, lai veicinātu stabilitāti, cilvēktiesību ievērošanu un labklājību. Tas nāk par labu mums visiem, un viena valsts to nebūtu varējusi izdarīt. Cieši sadarbība ar Māmkauni nav svarīga tikai tāpēc, ka Caur šo valsti iet migrācijas, Rietumbalkānu migrācijas ceļš, bet um, tiek uh, pārvadāti arī nelegāli šaujamieroči, kas var nonākt Eiropā. Tāpēc es aicinu Melkom sadarboties ar Eiropu nelegālo šaujamieroču plāna īstenošanā, kas, uh, ko Eiropas komisija apstiprināja neilgi pirms Pārijas uzbrukumiem. Uh, Nepieciešama arī sadarbība transporta un enerģijas sektoros, kas varētu dot labu stimulu mūsu kaimiņiem. Papildus progress ir jāpanāk tiesiskuma stiprināšanā, tieslietu sistēmas reformēšanā un korupcijas apkarošanā. Vēlēšanas uh, būs papildus uh, pārbaudījums uh, Um, ja tad tiks nodrošināts, uh, ka tās ir godīgas un objektīvas, un to, ka plašsaziņas līdzekļi var darboties brīvi un neatkarīgi. Paldies, Pēterlis kungs, vienu minūti. Liels paldies! Es apsveicu Čārlzu Tānoku ar uh, viņa jauno ļoti veiksmīgo ziņojumu un um, apsveicu Melnkalni ar veiksmīgām sarunām vairākās sadaļās, kas risinājās pagājušajā gadā. Uzskatu, kā papildus sadaļu atvēršana noteikti novestu pie reformu īstenošanas, piemēram, uh, funkcionējoša tiesiskuma nodrošināšanas Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai Monteneg Mon Melnkalne neieslīgtu savstarpējā polarizācijā politiskajā līmenī. Ir jāuzlabo politiskā stabilitāte, lai Melnkalnes pievienošanās izredzes būtu ticamākas. Kristēkungs, paldies Tanuka kungam par šī ziņojuma saturu. Kolēģi, uzklausot eh, šo diskusiju un ieskatoties ziņojumā, ir skaidrs, eh, kādā situācijā Melnkalna ir iestāšanās sarunās. Tomēr ir nepieciešama papildus centieni veselā virknējumu nodrošināt, eh, piemēram, uh, efektīvu caurskatāmu valsts pārvaldi, neatkarīgu tieslietu sistēmu un uzlabotu cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību. Tomēr Melnkalne kopš sarunu sākuma ir pavirzījusies krietni vien uz priekšu. 22 sarunu sadaļas ir atvērtas, divas ir provizoriski slēgtas un ir lieki atgādināt, ka Melnkalne paplašināšanās sarunu kontekstā ir līderis. Uh, Tās eh, panākumi rāda, ka paplašanāšanās process ir uzticams un paredzams, un tas eh, nozīmē, ka eh, šīs valstis ir spējīgas uzrādīt rezultātu. Paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pošpilkungs pirmais. Mr. Pospišel. Pospišel kungs. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlējos apsveikt referentu par šo ziņojumu. Es uh, izlasīju tieslietu sadaļu un sadaļu par cīņu ar korupciju, kas man interesē jau desmit gadus, un uh, viņiem priekšā vēl joprojām ir ļoti ambiciozs uzdevums. Ētikas uh, kodeks tiesnešiem ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, bet uh, tas nedrīkst palikt tikai uz papīra, tas ir jāizno praksē, un es aicinātu komisiju sniegt visu nepieciešamo atbalstu Melnkalnē. Čehijas republika ļoti priecājas, ka tiesneši no šīm valstīm apmeklēja, kā tiesneši no Rietuma Eiropas apmeklēja Čehiju, palīdzēja reformēt uh, mūsu tieslietu sistēmu, tāpēc palīdzēsim Melnkalnē, mēģināsim uh, kopīgiem spēkiem stiprināt uh, tiesiskumu šajā valstī. Liels paldies! Es pilnībā piekrītu komisāram, saka Malētičas kundze. Uh, Iestāšanās process ir daudz kas vairāk nekā tikai sarunu process. Tas nozīmē sabiedrības demokratizāciju, partnerību, atvērtu tirgu, kopīgas Eiropas politikas, un es priecājos, ka šīs diskusijas gaitā mēs uzsvaru liekam uz uh, labu uzņēmēju darbības uh, vīdi, kas uh, iekļauj arī efektīvu Mm, valsts pārvaldi un neatkarīgu tiesu vēru. 20. 23. un 20, 23. un 24. sadaļa sarunās ir ļoti svarīga, bet um, tas uh, parāda, ka Melnkalna ir gatava uh, strādāt. Ir nepieciešams nodrošināt uh, tehnisko atbalstu Melnkalnai, lai tā varētu risināt izaicinājumus, ar kuriem tā saskarās. Uh, Es ceru, ka tā izdosies atrisināt neatrisinātās problēmas ar kai, kaimiņu valstīm un ar Horvātiju robeža strīdus un kompensāciju kāra upuriem. Paldies priekšsādātāji, balstoties uh, uz ziņojumu. Es uh, priecājos uh, atzīmēt, ka Melnkalne ir turpinājusi ceļu, lai pievienotos uh, Eiropas Savienībai par spīti dažādām problēmām. Un uh, Eiropas Savienībai būtu jādara kas vairāk, lai motivētu kaimiņu valstis uh, demokratizēties, uh, un um, radīt uh, šajā procesā jaunu din dinamiku. Tai būtu jābūt uh, prioritātei, un mums ir jāsniedz viņiem viss nepieciešamais atbalsts. Jākovčika kungs, lūdzu. Priekšsādātāji. Melnkalne ir lielisks uh, piemērs, kur mēs redzam, ka Pēc sārunu uzsākšanas valsti ir iespējams ātri demokratizēt. Valstī notiek pārmaiņas un valsts tuvinās Eiropas standartiem. Tās ir arī labas ziņas kaimiņiem, manuprāt, pirmkārt Albānijai, kuras, kura nevar vien uzsākt sarunas. Mums uh, ir ārkārtīgi būtiski, lai šīs sarunas uh, turpinātos uh, Bosnijā, Hercegovinā, Maķedonijā, par ko runājām iepriekš, Albānijā. Es esmu Melnkalnes draugs un runāšu skaidru valodu. Vēlētos aicināt uz atklātu diskusiju starp uh, varas partijām un opozīcijas partijām, arī uz opozīciju, kas nav pārstāvēt parlamentā Es aicinu šo valsti sarīkot godīgas un atklātas vēlēšanas, lai Melnkalni varētu pietuvināties Eiropas Savienībai. Paldies eh, priekšsādātāji par to, ka devāt man vārdu. Iepriekšējā gadījumā bijušās eh, Dienvidslāvijas republikas eh, Maķedonijas gadījumā mēs raucām uzacis par to, ka šī valsts tuvinās Eiropas Savienībai, bet šajā gadījumā mums ir jāatzīst panāktais progress. Melnkalne ir viena no veiksmīgākajām valstīm ceļā uz Eiropas Savienību. Mans kolēģis Pospišila kungs izteicās par tieslietu un iekšlietu jomu. Es labprāt gribēju pieminēt valsts pārvaldes depolitizācijas jautājumu civildienesta īrēģiņiem ir jābūt iespējai strādāt bez uh, politikas iejaukšanās, un šajā ziņā Māmkalnei situācija ir jāuzlabo. Noslēgumā gribēju teikt, uh, ka uh, politiskās problēmas Melnkalnē atkal atrisināsies, kad Melnkalna pievienosies ES. Lūdzu, nākamais runātais. Varu teikt, ka Melnkalne ir valsts, kas ir lielisks piemērs tam, kādu progresu var panākt, ja mēs salīdzinām to ar citām Rietu-Balkānu valstīm. Mēs noteikti gribētu, lai Melnkalna turpinātu darboties un panākt labus rezultātus ar tikpat lielu entuziasmu. Un, manuprāt, būtu tikai pareizi norādīt uz trūkumiem, uz korupcijas esamību un vajadzību ar to labāk cīnīties. Un mēs saprotam, ka, protams, daudzos jautājumos lietas ir uzlabojušās, piemēram, demokratizācijas procesi, iekšlietu jautājumi. Melnkalna ir lieliska valsts, ārkārtīgi skaista, es to ļoti labi pazīstu, un es ļoti gribētu lai politiķi un valsts pārvaldes struktūras saprastu un atcerētos, ka Melnkalnē ir daudz dabas vērtību un ka ir nepieciešams šīs vērtības aizsargāt un neaizmirst nepieciešamību būt ļoti saudzīgiem pret dabu. Lielas paldies, un tagad lūdzu komisārkungs. Paldies, priekšsarētāji. Cienījamie deputāti, šodien Nobeigumā varu teikt, ka esmu pateicīgs Eiropas parlamenta deputātiem un it sevišķi Tānoka kungam par to, ka jūs sadarbojaties ar Eiropas Savienību. Jūsu rezolūcija skaidri norāda uz to, kāda ir vispārējā attieksme, kāds ir progress panāks. Mēs atzīstam šo progresu, bet te pašā laikā arī nākotnē ir nepieciešams turpināt darboties valstī Melnkalnei kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti ir viens no ārkārtīgi svarīgiem mērķiem. Tas nozīmē, ka viņi vēlas integrēties Eiropas Savienībā, un viņiem ir ļoti svarīgs Eiropas parlamenta atbalsts. Jo tādā veidā valstī varēs turpināt, uh, varēs turpināt reformas. Pavisam drīz Melnkalnē būs svinības, kas ir saistīts ar, desmit, ar neatkarības desmitgadi, un tāpēc ir ļoti labi, ka uh, Viņi tagad ir saņēmuši arī ielūgumu kļūt par NATO dalību valsts. Tas ir viens no sasniegumiem, ko viņi ir panākuši desmit gadu laikā. Te pašā laikā, kā teica daudz deputāti, joprojām ir daži izaicinājumi. Piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar vēlēšanu likumiem, tā lai 2016. gadā notiktu uh, pilnīgi uh, godīgas un taisnīgas parlamenta vēlēšanas. Arī ekonomikas reformu programma ir ļoti svarīga tā, lai valsts pārvaldē nebūtu politizēta un lai tā būtu efektīva. Kā varēja redzēt manos uh, ievadvārdos, 2016. gads ir cevišķi svarīgs gads jautājumos, kas ir saistīti ar, ar uh, likuma varu un ar tiesiskumu, un mēs tiešām ceram, ka Melnkalne varēs panākt šos mērķus. Un tagad pēdējais runātājs ir padomas pārstāve ministre Henis Plašert. Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, kā jau daudz no jums ir pieminējuši šī, šīs diskusijas laikā, Melkalne attiecībās ar Eiropas Savienību ir krietni pavirzīsies uz priekšu, te pašā laikā ir jāturpina darbs jautājumos, kas ir saistīti ar tiesiskumu. Eiropas Savienības pamat principi demokratizācijas un tiesiskuma jomā uh, padara mūs par unikālu savienību visā pasaulē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai arī Melkalne būtu uh, tiesiskā sistēmā, kas nodrošina uh, sistēmas darbību, piemēram, tādos jautājumos, kas ir saistīti ar, ar korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanu. Nākamais aspekts ir saistīts ar attiecībām ar NATO. Melkalna ir ļoti svarīga valsts, kas nodrošina starptautisko attiecību eh, pozitīvu attīstību. Un šajā reģionā ir ļoti svarīgi nodrošināt labas kaimiņa attiecības. Un tāpēc arī Melnkalnei izteiktais ielūgums kļūt par NATO dalību valsti ir ārkārtīgi svarīgs moments visam reģionam. Tā pašā laikā tas nenozīmē, ka vairs nekas nav jādara. Nē, ir nepieciešamas reformas priekšsēdētāja. Nobeigumā varu teikt, ka turpinot iestājas procesu, varu pilnībā apliecināt, ka mēs rūpīgi uzraudzīsim procesu un panāksim to, lai visi svarīgie jautājumi, kas šodien tika pieminēti, tiktu ievērot. Paldies! Lielas paldies, ministrs kundze! Un tagad diskusija ir.